So, please, uh... Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Es atvainojos, ka ierodos ar nelielu kavēšanos, taču es zinu, ka arī uh, no sociāldemokrāta grupas uh, daži ieradīsies ar kavēšanos, tāpēc, ka mums bija sanāksmes arī pirms šīs sanāksmes. Uh, cerams, ka mm, viss būs kārtībā, bet nu tomēr sāksim darbu tagad, jo jau ir desmit minūtes pār deviņiem. Es eh, vēlētos eh, pateikt visiem eh, labrīt arī vāciski, tāpēc lūdzu uzlieciet austiņas. Ja jums nav nekādu iebildumu no jūsu puses, tad varbūt mēs varētu pieņemt darba kārtības projektu. Varbūt kāds vēlas kaut ko grozīt darba kārtībā. Neredzu, ka tā būtu. Tad eh, pievērsīsimies otrajam darba kārtības punktam. 5. novembra komitejas sanāksmes eh, protokols ir atrodams jūsu sanāksmi dokumentos. Vai jums ir kādi komentāri par šo protokolu? Neredzu, ka kādam būtu iebildumi, tāpēc es eh, iesaku, kā vienmēr, uh, Ja netiks eh, pausti nekāda iebilduma šīs sanāksmes laikā, tad uzskatīsim, ka protokols būs pieņemts līdz sanāksmes beigām. Tagad trešais darba kārtības punkts - priekšādātājs paziņojumi. Vispirms eh, runa par tulkošanu. Šodien tulkojums ir pieejams šādās valodās - franču, vācu, itāļu, angļu, grieķu, spāņu, čehu, ungāru, latviešu, poļu, slovāku, slovēņu, bulgāru, rumāņu un horvātu. Un es vēlētos jau tagad pateikties tulkiem par tulkojumu. Tagad pievērsīsimies B punktām um, pārraidē tieši saistē. Vēlos jums atgādināt, ka šī sanāksme tiek pārraidīta interneta tiešsaistē. saistē. Nu, es varētu teikt, kā bērnu dārzā, nu, uzvedieties lūdzu visi kārtīgi, bet, nu, protams, mums visiem ir jāatcerās, ka mūs var redzēt internetā. C koordinātoru lēmumi 2019. gada 5. un 18. novembra sanāksmju um, lēmumi. Es vēlos atgādināt, ka šie koordinātoru lēmumi tika nosūtīti visiem kult komitejas deputātiem 6. un 20. novembrī un līdz ar to tie tiek uzskatīti par pieņemtiem, ja iebildumi netiek iesniegti līdz 8. un 22. novembrim. Attiecīgi šie lēmumi ir pieņemti. Tagad pievērsīsimies 4. darba kārtības punktam. Atzinuma projekts pār 2018. gada budžeta izpildes apstiprināšanu - vispārējais budžets Eiropas komisija. Tātad šeit ir runa par arī tulkošanas pakāpojumiem, un es vēlētos arī sniegt īsus komentārus par atziņu projektiem, un, protams, mēs varētu arī par to vēl diskutēt. Nāms un kungi, tas attiecas uz abiem atzinumiem, ko mēs gatavojam par budžeta izpildes apstiprināšanu, tātad tie runa par vispārējā budžeta daļu par kuru mēs esam atbildīgā kultūras komiteja, un te ir runa arī par tulkošanas pakalpojumiem. Kultūra komiteja sniedz atzinumu par vispārējo budžetu, jo šeit ir runa par kultu saistītiem izdevumiem. Un, proti, vēlos norādīt arī, ka te ir runa par Eiropas aģentūru kultūrai un izglītībai un arī par Eiropas skolām. Uh, Esam uh, izskatījuši Eiropas revīzijas palātas īpašo ziņojumu par Erasmus Plus programmu, un te tiek apstiprināts, ka šī programma rada Eiropas pievienoto vērtību. Tomēr ir uztraucoši tas, ka uh, daži Erasmus Plus finansējuma saņēmēji uh, bija spiesti pildīt nacionāls noteikums, kas pilnībā neatbilst Eiropas Savienības principiem. Mēs gribētu aicināt, lai komisija uh, cekotu līdzi īstenošanas pasākumu saskaņotībai visās mm, dalībvalstīs. Tātad mums ir jānodrošina visu attiecīgo noteikumu izpildi. Protams, vajadzētu arī norādīt, ka ir jānodrošina arī atskaišu process un programmas piemērošana, jo īpaši, ja ir runa par sadarbību. Tātad cerams arī, ka to varētu veikt brīvprātīgi. Protams, ka te ir runa par dažādiem, dažādām procedūrām, un mēs komitejā vairākas reizes esam to norādījuši. Ir runa par jaunām programmām, mēs gribētu norādīt, ka ir jābūt vienkāršākām procedūrām, vienkāršākām administratīvām formalitātēm. Uh, Ņemot vērā šādas grūtības, ir mm, jāizskata arī indikātori. Šiem indikatoriem ir jābūt pilnībā atbilstīgiem mērķiem. Es uzskatu, ka jo īpaši vajadzētu padomāt par jaunām programmām, tā, lai mēs varētu uzlabot 2021. gada mm, programmu izpildi. Ja ir runa par studentu aizdevumiem, tad, diemžēl, nav sasniegti sagaidītie rezultāti. Iespējams, ka tas ir saistīts ar šo ļoti zemo procentu likmi, un pašlaik studentu kredīti ir pieejami ļoti lēti. Līdz ar to studentiem iespējams eh, nav intereses par šādām ļoti komplicētām procedūrām. Komisija ir pieņēmusi lēmumu um, pār, pārdalīt pieejamos fondus. Ja runa par Eiropas solidaritātes korpusu, mēs apsveicām 11 tūkstošus vietu, kas ir piedāvātas jauniešiem Eiropas solidaritātes korpusu programmas ietveros. Tomēr mēs nožēlojam to, ka trūkst datu par um, piešķirtajām vietām profesionālajā programmas daļā. Mēs redzam, ka kandidātu ir vairāk nekā pieejamo vietu, tāpēc mums vajadzētu padomāt, vai nākotnē mēs nevarētu veicināt arī to, lai uzņēmumi un uzņemošās organizācijas vairāk pieteiktos šai programmai, lai šie brīvprātīgie varētu darīt to, ko viņi vēlas, un tas, protams, ļautu šo solidaritātes korpusu paplašināt. Mēs redzam, ka ir ļoti daudz jauniešu, kas ir gatavi izrādīt solidaritāti, mums noteikti viņiem vajadzētu palīdzēt. Programma Redošā Eiropa. Šeit esam nodrošinājuši vērojam, novērojam progresu. Izpildes rādītājos tātad ir runa par 31% kultūras un 48% mēdī, mēdīja apakšprogrammās. Mēs redzam, ka šie rezultāti tomēr vēl ar vienu nav pietiekami apmierinoši, un mēs redzam, ka ir vajadzīgs adekvāts finansējuma līmenis. Mēs uzskatām, ka mēs varētu pat dubultot eh, radošo Eiropu mēdīju apakšprogrammā. Mēs redzam, ka kandidāti jūtas vīlušies, eh, tad, kad eh, viņiem netiek piešķirts finansējums, galu galā šo pieteikumu sagatavošanā aizņem ļoti daudz laika. Diemžēl mēs varējām apmierināt vairāk nekā tikai pusi no pieteikumiem, tāpēc mums vajadzētu aicināt uz tālākām sarunām ar dalību valstīm, lai mēs varētu paaugstināt budžetu šajā jomā. Tagad par EACA, Eiropas kultūras un izglītības aģentūra. Mēs esam konstatējuši, ka iekšējai kontrolas sistēmai ir vajadzīgi ievērojami uzlabojumi mēs uh, redzam, ka tas tika identificēts otrajā audita fāzē, un šeit uh, jo īpaši vajadzēja domāt par Erasmus Plus un uh, radošās Eiropas uh, piešķīrumu pārvaldību. Mēs aicinām EAC aģentūru pieņemt visas attiecīgās darbības, lai uzlabotu tās darbību. Ja runa par Eiropas skolu, tad revīzijas palāta publiskos savu atskaiti tikai decembrī, tāpēc gribētu ieteikt ēnu referentiem iesniegt Eh, vispārējais grozījums par Eiropas skolām, un pēc tam mēs varētu tos eh, pielāgot eh, kompromisu posmā, pēc tam, kad būs pieejami revīzijas palātas secinājumi. Es vēlos jums atgādināt, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir piekdien 11. 11. decembrī 2016. Balsājums ir paredzēts 21. janvārī. Ja būs vajadzīgs, mēs norganizēsim arī ēnu referentu sanāksmes, ja tas būs vajadzīgs kompromisa grozījuma sagatavošanai. Kā jau es eh, norādīju, mēs izmantosim vienkāršoto procedūru. Par eh, tulkošanas centru. Tas arī pieder šeit pie um, budžeta izpildes apstiprināšanas, un es vēlētos norādīt, ka ir jānodrošina daudzvalodības principu ievērošana. Mums eh, Līdz ar to ir pieņemts lēmums kopš iepriekšējā sasaukuma gatavot atzinumu arī par budžeta izpildes apstiprināšanu tulkošanas centrām. Esam konstatējuši, ka ļoti daudzas valoda versijas tiek iesniegtas eh, vēlāk. Ja, piemēram, ir runa par Erasmus programmu, tad eh, tā bija jau gandrīz pusē pirms eh, atbilstošā informācija bija pieejama visās valodās. Tas, protams, neatiecas uz parlamenta tulkošanas dienestiem, bet es domāju, ka mums arī šajā gadījumā vajadzētu nodrošināt daudzvalodību. Tātad eh, šeit tiek eh, ieviestas jaunas struktūras, un mēs varam to vērtēt eh, poz pozitīvi. Tie ir ietaupīti 4,4 miljoni eiro. Un kopumā Eiropas uh, tulkošanas centram ir uzlab izdevies uzlabot arī personāla kvalitāti, tāpat arī ir uzlabota projektu pārvaldība. Mēs uh, tulkošanas centram aicinām uh, pielāgot savu darbību tehnoloģiskajiem procesiem. Tātad te ir runa par valodu atpazīšanas projektu un par tulkojumiem internetā. Tāpat arī uh, ir jāstrādā pie JATE datu bāzes, aktīva Eiropas Savienības terminoloģijas datu bāze, un mēs redzam, ka līdz 2018. gadam visi šie pasākumi netika vēl pilnībā veikti. Tas attiecas uz vairākām Eiropas Savienības institūcijām, kur mums vajadzētu ieviest šādus mehānismus. Uh, Mm, ir paredzēts arī laiks jautājumiem un atbildēm. Es vispirms vēlētos dot vārdu ēnu referentiem, pēc tam varēs izteikties arī pārējie deputāti, kas to vēlas. Lūdzu, norādiet, ja jūs vēlaties runāt, un tad mēs sagatavosim arī runātāju sarakstu. Sāksim ar klātesošajiem ēnu referentiem. Ferā kundze un pēc tam eh, Labako kungs, lūdzu. Paldies, eh, priekšādātāji, par ieguldīto darbu. Protams, ka eh, šī situācija ir ļoti sarežģīta. Mēs esam tikko ievēlēti deputāti, mums tagad ir jāizsakās par 2018. gada budžetu. Es esmu mm, iepazinusies ar jūsu sagatavoto informāciju, un jo īpaši mani interesēja jūsu teiktais par Erasmus Plus programmu. Uh, Eh, daudzvalodības eh, princips, protams, ir mm, jāiedibina, un tieši tāpēc arī tulkošanas eh, pakalpojumi ir tik svarīgi. Ja ir runa par komisijas budžetu, mēs redzam, ka Erasmus Plus, Radošā Eiropa un Solidaritātes korpus ir mm, parādījuši dažādas priekšrocības. Un es vēlējos arī ieteikt, ka attiecībā uz 2018. gadu mums vajadzētu pieminēt eh, Eiropas kultūras mantojuma gadu, kas tika konkrēti finansēts mantojuma veicināšanai. Eiropas Savienība šim pasākumam piešķir 8 miljonus eiro. Protams, mums ir jādomā arī par tālākajām kultu iniciatīvām, un mūsu komiteja eh, sniegs savu atzinumu arī kontu komitejai. Tas ir viens no punktiem, ko es vēlējos uh, izcelt. Protams, ka mums vajadzētu domāt par uh, sieviešu un vīriešu vienlīdzību. To vajadzētu izcelt šajā tekstā, jo mēs uh, rādzām, ka dažās programmās ir daudz kandidātu sieviešu, bet tomēr pilnībā nav panākta vienlīdzība. Iesniegšu grozījumus par tikko minēto, un, protams, esmu gatava arī uz tālāku sadarbību. Paldies! Благодаря, госпожо председател. Ще говоря едновременно и по двете Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu izteikties par abiem šiem ziņojumiem, jo esmu ar ēnu referents abos jautājumos. Pirmkārt, gribu uzsvērt, ka esmu pret šo balsojumu attiecībā uz tiesas, uz, uz revīzijas palātu ziņojumiem tas man liekas nepietiekams. Eh, katrā ziņā esmu apmierināts eh, par šo atzinuma tekstu, kurš eh, norāda, ka ir nepieciešami līdzekļi Erasmus plus Eh, birokrātija jāsamazina līdz mizimam un eh, īpaši svarīgi runājot par kultūru un izglītību. Un te es piekrītu mūsu tekstam, kur ir eh, pausta parlamenta apņemšanās saglabāt daudzvalodību. Mēs nevaram veicināt tikai lielo valstu valodas. Visas dalībvalsts ir vienādas. Un uh, Tas attiecas uz visām valodām, tā ka, ja mēs veicinam, teiksim, franču valodas lietošanu, tad arī jāveicina arī latviešu vai bulgāru valodas lietošanu, un nedrīkst būt šādas atšķirības. Tāpat cīņa pret krāpniecību 67%, bet kvotas ir pārsniegts eh, funkcionāriem. Es nezinu, vai tas eh, jums nešķiet dīvaini. Man katrā ziņā tas eh, satrauc mani, satrauc šie Creative Europe radošās Eiropas programma rezultāti, un man liekas, ka rezultāti ir nepietiekami, un tas vienkārši ir skandalozi. Ko nozīmē šī projektu teritoriālā sadalīšana? Lī ko nozīmē šie nākotnes partneri. Tas nozīmē, ka viņi visi nevar gūt labumu no šie produktiem. Tālāk par mēdīju projektiem, pro, projektiem un statistiku. Es domāju, ka ir projekti, kas nekad nav izpildīti un uh, ir tikai dažas mm, nacionālās uh, filmu programmas, kas izmanto šos līdzekļus, un ir jāsaprot, kas ir šīs uh, nacionālās nozars, kas izmanto šīs mēdīju uh, programmas. Un katrā ziņā šo programmu izpildu, manuprāt, ir bijusi pilnīgi neapmierinoša. Jā, vielen dank. Lielas paldies. Vispirms, ja runa par revīzijas palātu, tad mm, nav iesniegts ziņojums par Eiropas skolām. Visi pārējie ziņojumi jau ir sagatavoti. Jebkurā gadījumā mēs mm, nepabeigsim savu darbu, pirms eh, visas atskaitas mums nebūs iesniegtas. Es eh, noteikti varu jums to norādīt, ka mums būs visa vajadzīgā informācija. Tātad, ja runa par komisiju, tad, piemēram, um, mēdīja programmas ietveros vēl var izteikties komisija, bet. Tūkojums angļu valodā šķiet nebija pieejams. Atkārtot angliski? Nē, tagad viss darbojas. Vai man sākt visu no sākuma? Jā, Brexits jau laikam uh, bija noticis. Nu, vēlreiz, es jau minēju, um, teicu Slabakova kungam, ka um, revīzijas palāta vēl nav iesniegusi ziņojumu par Eiropas skolu. Decembrī tas būs gatavs, un tad janvārī mēs arī pieņemsim savu lēmumu, bet uh, pamatā visa informācija jau ir pieejama. Uh, Mēs eh, šo termiņu grozījumu iesniegšanai esam noteikuši tā, lai visiem būtu iespēja iepazīties ar visu pieejamo informāciju. Un, ja runa par mēdīju programmu, tad eh, komisija iespējams mums vēl varēs sniegt informāciju. Tagad es eh, jautāšu pārējām politiskām grupām. Vai ir kāds, kas varētu aizstāt ēnu referentu, kas iespējams nav varējis šodien ierasties, vai varbūt kādam citam ir kādi komentāri. Jā, lūdzu. Hello, I would like to pick up on the point. Jā, labdien! Es gribētu arī paturpināt Slabakau kunga teikto par eh, šiem 31% eh, kultūras programmām 48, mm, audiovizuālajām mediju programmām, tātad eh, šis, eh, šīs panākumu likmes vai rādītāji. Dažkārt šie panākumu rādītāji nenozīmē, ka projekti ir notikuši un ka to var uzskatīt par panākumu vai izgāšanos. To var uh, izpaust tikai kā tādu līdzekļu piešķīruma likmi un kādi līdzekļi tika piešķirt. Vai jūs varat kaut ko paskaidrot šajā kontekstā? Vēlreiz par šo mm, panākumu mm, līmeni. Tātad te nav runa par paša projekta panākumiem, te ir runa par to, cik daudz mm, procenti no šīs programmas ir tikuši izmantoti. Tātad. Šeit ir runa par to, cik veiksmīgs ir bijis šis projekts tādā ziņā, cik uh, augstas ir uh, bijušas šīs iespējas visu uh, pieejamo projektu ietvaros izmantot. Tas attiecas gan uz Erasmus programmu, kur, piemēram, bija runa par uh, rādītājiem zem 20%, tad tas nozīmē, ka mums bija daudz, daudz vairāk projektu, nekā mēs ar uh, savu finansējumu varējām tos apmierināt. Tātad, cik uh, labi es esmu varējis izmantot savus līdzekļus. Jā, iespējams, ka šis termins ir um, pārprotams. Es vienmēr mēģinu to labāk izskaidrot, tāpēc, ka mums ir klāta daudz jaunu deputātu. Nu, ja nu gadījumā vēl kaut ko nesaprotat, tad es mēģināšu to darīt vēlreiz. Tātad te ir runa par šiem rādītājiem, kas parāda, cik daudz ir varējuši piedalīties projektā. Protams, arī šiem projektiem ir jābūt atbilstošiem visiem kritērijiem. Tā ka tas principā ir labs rādītājs. Tas parāda, cik populāri šie projekti vai šīs schēmas ir un uh, cik daudz labu cilvēku to izmanto. Labi, paldies par šo skaidrojumu. Äh. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Ja no deputātiem neviens nevēlas izteikties, došu vārdu komisijai. Merci, euh, <clears throat> pardon. Merci, madame. Paldies, eh, priekšsēdētāji, dāmas un eh, kungi. Es pateicos par šo atzinumu. Eiropas eh, komisija, tāpat kā jūs, pozitīvi vērtē mm, budžeta izpildi attiecībā uz šīm programmām Eiro, mm, Erasmus, Solidaritāte, Creative Europe. Peut-être que les, les taux d'erreur de ces programmes. Jā, runājot par eh, kļūdu rādītāju, tas ir eh, nelielāks par diviem procentiem. Eh, tāpat arī ir uzlabojusies vienkāršot šīs sistēmas izmantošana. Komisija tāpat arī pozitīvi vērtē Rasmus programmas veikto novērtējumu no revīzijas palātas puses, kur ir teikts, ka tas tik tiešām dod pievienoto vērtību. Uh, jāuzlabo programmas izpildīšanas ietvars, kā arī norādīts jūsu atzinumā, un nepieciešams labāk saskaņot šos indikātorus. Ziniet, kā komisija pie tā strādā, mēs gatavojam tālāko šīs programmas, nākošo, tātad paudzi var izteikties. Runājot par dalību valstīm pie, piemērotos noteikumiem, uh, Es domāju, ka ir eh, jādomā par eh, cilvēkiem, kas ir tādā, nu, mazāk labvēlīgā situācijā šo līdzekļu saņemšanai. Un eh, bieži vien izvērtējums tepat laikā notiek Nacionālo valstu izvērtētāju ziņā, un viņi tad to izvērtē tā, ka, nu, vēlreiz gatavojoties īstenot 21. 27. gada uh, Mm, periodu programmas komisija strādā pie jaunios, jaunas sociālās un geogrāfiskās eh, ietveršanas eh, principiem programmai, un tas cerams varēs nodrošināt labāku tādu līdzsvaru. Un varbūt vēl daži vārdi par izpildu aģentūrām. Eh, komisija ļoti cieši seko tam, lai aģentūra ievērot norādīto virzienu, un eh, tā tagad ir jauns eh, direktors, un eh, tas strādās pie šīs aģentūras pārveidošanas. Iekšējā revīzijas komiteja darbojas, un viņi izstrādā jaunu programmu arī ar izvērstāku budžetu nākotnē. Vairums rekomendāciju jau ir īstenotas, tagad viņiem ir jāveic iekšējā audita un komisijas tālāks audits. Uh, Komisija veic eh, pastiprinātu aģentūras eh, uzraudzību, tas nozīmē, ka ir komisijas eh, novērotāji vadības sanāksmēs, kas notiek šajā aģentūrā. Tāpat arī tiek stiprināts tā uzraudzība attiecībā uz aģentūras veikto darbu un izpildu. Paldies! Jā, ja, vielen dank! Liels paldies! Es domāju, ka mēs Tālāk strādāsim pie atzinuma par šo ziņojumu tālāk līdz janvārim, un, protams, mēs nodrošināsim arī dialogu. Ja neviens nevēlas izteikties, tad varbūt mēs varētu slēgt šo darbu kārtības punktu un viedokļu apmaiņa ar komisiju par Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūtu tagad ir paredzēta darba kārtībā. Vēlētos lūgt Hofmanu kungu pievienoties mums šeit pie prezidija galda. Prieks jūs šeit redzēt. Kā jūs zināt, mūsu komiteja ir asociētā komiteja ITRE komitejai un tā gatavos divus normatīvus atzinumus par likumdošanas pakotni, ko komisija publiskoja mm, jūlijā par mm, EIT jeb strateģiskā novatoriskā darba kārtība periodam no 2021. līdz 2027. gadam. Mums ir divi referenti - Kristians Ēlers un uh, Džudīte Buntinga. Viņi pašlaik gatavo pie saviem atzinumiem, kurus viņi prezentēs nākamajā komitejas sanāksmē janvārī. Tagad es vēlētos uh, sirsnīgi sveikt mūsu vidū um, direktora vietas izpildītāju Um, Vivian Hofmani, kura mums prezentēs uh, likumdošanas pakotni. Godātā priekšsēdētāja, godātie referenti un deputāti, man tiešām ir liels prieks par viedokļu apmaiņu ar jums un par man doto iespēju pastāstīt par jaunievedumiem, ko komisija ir ierosinājusi attiecībā uz. Uh, um, EIT e, regulējumu. Kā jūs e, zinat, tas tika veidots, lai veicinātu Eiropas inovāciju kapacitāti, lai likvidētu šķērsus inovācijām un lai sistēmiski un integrētā veidā um, pārvarētu šos šķēršļus gan reģionāli, gan lokāli. EIT tika veidots, lai veicinātu efektīvu sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm, uh, uzņēmējiem, pētniecības institūtiem Eiropā un tādēļ e tiek veidota uh, koncepcija par e efektīvu zināšanu trīsstūri. Kā jūs zinat, EIT darbojas kā jauna struktūra vairāk nekā desmit gadus. Tā tika veidota 2008. gadā. Un tādējādi um, Eiropa tiek uh, veicināta inovācija ieviešana, lai risinātu svarīgākos izaicinājumus, ar ko saskaramies. Eiropas uh, Tehnoloģija institūts uh, Eh, strādā pie inovāciju ķēdes, sākot no izglītības līdz tirgumu. Un tas liek īpašu izsvaru uz, uzsvaru uz eh, izglītību un apmācību mūžilgas apmācības perspektīvā. Un mēs ierosinām, lai nākotnē EIT vēl jaudīgāk iesaistītos augstākās izglītības iestāžu kapacitātes palielināšanā. Un mēs izmantojam tā saucamos kiks, kas ir liela mēroga um, Eiropas uh, partnerības, iesaistot 50 līdz pat 100 uh, partneriem. EIT izsniedz grantus uh, šiem kiks un jaunu uzņēmumiem un veicinot labākās prakses ieviešanu, kas attiecas uz mūsu priekšlikuma galvenajām iezīmēm. Tas ir EIT apvārsnīs 2020, 2027 mm, eh, laika periodā, bet mūsu priekšlikuma galvenais eh, mērķis ir uh, izmantot šī sadarbības uh, modeļa stiprās puses un, kur nepieciešams, to pilnveidot. Komisija ir ierosinājusi budžeta uh, palielinājumu kopumā EIT piešķirot vairāk nekā 3 miljārdus eiro. Kādas ir galvenās darbības jomas? Tādas ir četras. Pirmkārt, stiprināt uh, ekoinovāciju sistēmas Eiropā, tālāk veicināt inovācijas un uzņēmējdarbības prasmes mūžilgas apmācības perspektīvā, ieskaitot augstākās, augstāko mācību iestāžu kapacitātes palielināšanu, treškārt piedāvāt jaunus risinājumus tirgu, piedāvāt jaunus pakalpojumus un produktus tirgu un um, attīstīt tālāk šo sinerģiju esošajās Eiropas Savienības programmās. EIT mm, kiks partnerības tiek veidotas tādējādi, ka tās ievēros tos pašus principus un darbības ciklu kā programma apvārsnes. Protams, tiek eh, paredzēta arī eh, zināma eh, elastība, mm, un regulā ir ļoti maz atkāpju. Tātad kādi ir galvenie izaicinājumi Eiropas tehnoloģija institūtam? Gribu teikt, ka vispirms tā ir nepieciešamība padarīt inovāciju sistēmas Eiropā iekļaujošākas uh, un tādas, kas sakņojas vietējās eh, ekosistēmās. Un, lai šīs ekosistēmas veicinātu inovācijas, un mums, protams, ir arī eh, jāpaukstina inovāciju kapacitāte augstākajās mācību iestādēs Eiropā. Tālāk par pašu regulu. Mēs ierosinām to pārskatīt sekojošu iemeslu dēļ. Vispirms šī regula tika pieņemta 2008. gadā, tur ir noteikts Eiropas eh, Inovāciju tehnoloģiju institūta uzdevumi un mandāts. 13. Eh, gadā tika izdarīts izmaiņas, lai saskaņotu to ar apvārsnes 2020. Tagad mēs eh, pārskatām un pārstrādājam šo likumdošanu, lai sākotnējā regula, kas tika pieņemta 2008. gadā, iestrādātu tālāk eh, sagatavotās izmaiņas un iestrādātās izmaiņas, lai tas būtu viens konsolidēts tiesību akts. Šai uh, regulai ir jābūt balstītai uz principiem, laika ziņā tai jābūt neitrālai, lai nebūtu nepieciešami grozījumi katra daudzgadu finanšu termiņa beigās un lai nodrošinātu atbilstību Eiropas Savienības eh, pētniecības un inovāciju ietvar programmai, kā arī sinerģiju ar citām atbilstošajām programmām. Mēs uzskatām, ka izmantojot šo laika neutralitātes principu, mēs varētu panākt Eiropas eh, tehnoloģiju un eh, inovāciju institūta tādu labāku ilgtspēju. Ņemot vērā jauno regulējumu, ehm, rīcības programma tiek pieņemta katram septiņu gadu finanšu periodam un patreizies eh, rīcība plān, rīcības plāns aptver laika periodu līdz nākamā gada beigām. Mēs uh, šajā rīcības uh, plānā um, izklāstām arī nepieciešamās finansēšanas vajadzības, kā arī atbilstošo budžetu sadalījumu. Tāpat ir nodefinēts prioritārās jomas, kā arī ir izstrādāts uh, grafiks uh, KIKS partnerību atlasēji. Tālāk mēs nosakām mēs runājam par finansēšanas modeli, eh, par eh, finanšu ilgtspēju, kas tiktu panākts pēc 15 gadu finansēšanas eh, periodu atbilstoši Eiropas Savienības budžetam. Un, protams, arī atrunā to, kā darbotos šīs kiks partnerības. Tālāk reģionālā dimensija, ko mēs ierosinam stiprināt, un augstākās izglītības e, iestāžu e, kapacitātes palielināšana, jaunu kiks um, veidošana. Un 2021. gadā tiks izsludināts konkurss jaunu kiks partnerību pieteikšanai uz finansēšanu. Vienlaicīgi mēs gribam saglabāt uh, kiks uh, neatkarību, tālāk uh, KIK par KIK partnerības um, kultūras un radošajai nozarei. Um, tas ir ļoti svarīgi, jo tās tiešām sakņojas uh, vietējās ekosistēmās, bet šis sektors ir ļoti sadrumstalots un tajā trūkst uzņēmē darbības prasmju. Un tas varētu ļoti veiksmīgi papildināt jau esošos kiks partnerības. Tālāk kapacitātes palielināšana augstākajā izglītībā, apvārsnes Eiropa um, piedāvā risinājumus mūžīlgas apmācības perspektīvā, ieskaitot augstākās izglītības iestāžu kapacitāti visā Eiropā. Un mēs eh, zinām, ka izglītības eh, aktivitātes eh, nodrošina saikni starp tā saucamo inovāciju trīsstūri, bet šīs saiknes ir jāstiprina, un tās ir viens no jautājumiem, ko noteikti gribam risināt. Kā jūs zinat, konkurences padome 29. novembrī pieņēma daļēji vispārējo pieeju attiecībā uz uh, EIT um, regulējumu. Paldies! Thank you very much! Paldies uh, Hofmans kundzei, un tagad es atklāšu diskusiju. Sāksim ar referentiem, pēc tam ēnu referenti, un pēc tam uh, visi, kas uh, grib uh, izteikties un uzdot jautājumus. Tātad Elerkungs, lūdzu. So, thank you very much. Um... Paldies, es eh, atvainojos, ka man nāksies vēlāk pamest zāli, jo itre ir balsojums, bet eh, gribu teikt, ka pirmo reizi sadarbība starp itre komiteju un kultu komiteju tiešām darbojas. Un tas ir iemesls arī, kādēļ mēs runājam par eh, šo mm, stimulu grūdienu attiecīgi radošajai nozarei. Mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai šī iespēja saglabātos un lai tā būtu realistiska. Godīgi sakot, ir ļoti daudz institucionālu iemeslu prasīt eh, esošās regulas pārskatīšanu, bet daudzgadu finanšu periodu sarunu procesa vidū mēs tagad atkal eh, liekam eh, iekšēji pārskatīt regulējumu, pārskatīt principus, un tad šī likumdošana atgrieztos atkal pie parlamenta eh, otrajā mm, pusgadā. Tātad tagad, kad notiek sarunas starp padomi un um, ministriem, kas atbildīgi par zinātnu un pētniecību, es domāju, ka tas ir neproduktīvi, ja viņiem nav eh, šī likumdošanas satvera. Mūsu ietekmes svirs noteikti ir budžeta diskusijās ar padomi. Mm, lai arī institucionāli, kā es teicu, ir daudz iemeslu, kādēļ mēs varētu prasīt pārskatīšanu politiski, tas eh, ir pielīdzināms pašnāvībai, un tas ir tieši tas, ko padom no mums sagaida. Jo padomē ir ne tikai kultūras ministri, tur par šo jautājumu spriež ministri, kas atbildīgi par uh, zinātnisko darbu un pētniecību, un viņiem šis um, Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūta regulējums īpaši nepatīk. Un nu, tad es domāju, ka vienīgais, teiksim, šis um, grūdienis, kas varētu rasties, būtu grūdienis tieši uh, radošajai um, nozarei. Un tas nozīmētu patiesībā, ka mēs gribām vairāk finansējumu institūtam uh, par 1,8% vairāk nekā to ierosina komisija. Un ja mēs salīdzinām to ar 2018. gada komisijas priekšlikumu, tas nozīmētu apmēram 120-50 miljonus vairāk, un tā būtu tieši tā summa, kas būtu nepieciešama šai KIK partnerībai nākotnē. Un tas varētu vēlāk radīt uh, problēmas attiecībā uz šo finansējumu. Būsim reālisti. Man šķiet, ka mums, protams, ir nepieciešams uzsvars uz izglītību, bet tā ir problemātiska joma atbilstoši līgumiem, Eiropas Savienības līgumiem, jo pētniecības ministriem nepatīk šis institūts, jo tā ir vienīgā institūcija šajā nozare Eiropas Savienībā. Bet, ja mēs runājam par izglītību, tad mums šeit ir jābūt ļoti piesardzīgiem, jo uh, Um, tas izrietu no Eiropas Savienības darbības līguma. Un, ja mēs spērsim vienu soli nepareizi, tad padomēji būs iespēja noraidīt vispār EIT priekšlikumu. Ja runājam par budžetu, tad te nav runa tikai par budžeta skaitļiem, bet ar patreizējo padomas un komisijas priekšlikumu ja mēs asignējam budžetu, kas laika gaitā pakāpeniski pieaug, tas nav pietiekami šai, šim jaunajam stimulam. Un tik, ja ir budžets, kas pakāpeniski laika gaitā pieaug, ar to mēs nevaram panākt vēlamo rezultātu, vēlamo grūdienu. Un tad pēc eh, šī stimula eh, mēs varam attiecīgi samazināt finansējumu. Un es domāju, ka mums ir jāraugās, lai budžets palielinātos, bet tajā pat laikā mums ir jāskatās, lai mums būtu pietiekami daudz eh, naudas, lai veidotu šos eh, radošu, šīs radošās partnerības. Un tādēļ es gribētu aicināt komiteju rūpēties par kultūras lietu komitejas interesēm. Mums ir arī starppartija vienošanās par to, un es saprotu, ka, jā, protams, institucionāli ir vēlme pārskatīt likumdošanu, komisija vēlas vainot mūsu tiesības šeit, bet, ja šī programma tiks pārskatīta, tad komisijai būs vajadzīgs vismaz pusgads, un tad mums nebūs EIT priekšlikums eh, diskusijās par budžeta piešķīrumiem. Kā jūs zinat, eh, apvārsnīm eh, finansējums tiks samazināts apmēram par 2,5 miljārdiem. Un es domāju, ka mums ir jārūpējas par to budžetu, kas atbalsta mūsu interešu sfēras. Tādēļ mēs gribētu lūgt partijām saliedēties un lai arī mums ir šis um, institucionāli neatrisinātais jautājums ar komisiju, es domāju, nebūtu prātīgi prasīt pārskatīšanu, jo pretējā gadījumā daudz gadu finanšu periodu diskusijās mēs cietīsim sakāvi. Lielas paldies eh, Kristianam Ēleram. Cerams, ka jums eh, neradīsies personības Uh, dalīšanās visu laiku runājot par šiem tematiem. Un uh, tāpēc es uh, domā, gribētu dot vārdu arī Bantīngas kundzei, kas ir otra referente. Liels paldies, liels paldies arī komitejas deputātiem, kas man pēdējo nedēļu laikā ir snieguši tik daudz informācijas. Liels paldies par jūsu ieguldījumu un arī par jūsu pacietību. Man ir trīs jautājumi. Pirmais saistās ar izglītību. Te es paturpināšu Kristiānu teikto. Būtu interesanti, ja jūs mums varētu plašāk pastāstīt par augstākās izglītības eh, iestāžu dalību šajās KIK darbībās, jo īpaši ir runa par strateģisko inovāciju darbkārtību. Tā ir daļa, par ko es esmu atbildīga. Šeit ir gandrīz vai eh, dubultas ambīcijas eh, attiecībā uz augstākās izglītības iestādēm. Uh, 450 te ir tāda īsa rindiņa, kas saka, ka te ir runa par jaunām darbībām izglītības jomā. Es gribētu saņemt vairāk informācijas, ko tieši nozīmē šie pāris vārdi. Es eh, dzirdēju bažas, ka mēs mēģināsim šeit iejaukties dalībvalstu izglītības sistēmās, un kā jau Kristiāns norādīja, um, dalībvalstīm tas varētu nepatikt. Uh, tāpat arī ņemot vērā budžeta palielinājumu. Kaut arī, protams, man patīk šī ideja par to, ka izglītības iestādes tiks iesaistītas, kaut ko tādu mēs varētu atbalstīt, galu galā mēs esam kultu komiteja, bet 750 eh, iespējams ir pārāk ambiciozi. Mēs gribam zināt, kas tieši mainīsies, ko jūs plānojat attiecībās dalību valstīm. Tagad runājot par kultūru un radošām industrijām, par šo sadaļu. Tā ir lieliska ideja. Es, protams, ieteikšu izmaiņas virsrakstā, manuprāt, tas nav pietiekami precīzs. Un, protams, mēs šeit runājam arī par tehnoloģiju institūtu, nevis par teātra institūtu. Mums noteikti vajadzētu to skaidrāk paust redakcijā. Šī ideja ir konstruktīva un radošās industrijas, piemēram, Lielbritānijā, ienesa pa desmit reizēm vairāk ienākumu nekā zivsēmniecība. Tā ir ļoti nozīmīga rūpniecības daļa, un mēs uzskatām, ka šeit ir ļoti liels potenciāls. Mēs varētu to paplašināt arī citās dalībvalstīs. Tomēr, ja ir divi kiks, kas šeit tiek ieteikti vienlaicīgi, kas tiks iedarbināti ar 2-3 gadu starpību, īsti nezinām, vai tas ir ilgtspējīgi. Mēs paskatāmies uz šiem uh, trīs kiks, kas uh, tiek uh, darbināti 14 gadu ciklā. Tikai no viens no tiem ir finansiāli ilgtspējīgs saskaņā ar jauno modeli. Abi pārējie ir gana veiksmīgi. Es, protams, negribētu šeit uh, kaut ko um, sliktu teikt gan par digitālo, gan par klimata daļu, cik tās saprotu, tie gan labi darbojas, bet, ja runa par finanšu ilgspējīgumu, tad viņiem ir uh, pilnīgi nekāda ienākuma, nulli ienākumu. Ja runa par CCI, KIK 2021. gads un pēc tam vēl viens 2025. gadā, tad šķiet, ka te ir uh, ļoti daudz naudas ieguldīts, pirms mēs esam pārskatījuši finanšu modeli. Varbūt mums vajadzētu atlikt šo otru jauno kiku par pāris gadiem. Un beigās es esmu no Lielbritānijas, tas vienmēr ir jāpatur prātā, mm, mums ir jāatcerās vienmēr par Brexitu. Ja runa par klimata kiku, tad šeit ir runa par tādu lielu nacionālo centru Londonā. Un kā jau Martins Kemps, EIT direktors, ir teicis, viņš uzskata, ka diez vai EIT varētu paplašināt ārpus Eiropas Savienības robežām. Tas ir gana saprotami. Kas notiks ar partneri institūtiem Lielbritānijā? Kā e, Brexits ietekmēs šos institūtus? Paldies! Uh. Frau Melbārde, als Melbārdes kundze, kā referente. Uh, thank you, Chair, and thank you very much, reporters. Paldies, um, paldies arī referentiem par sniegto informāciju. Patiešām šī ideja par Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūtu ir uh, cēla ideja izglītības un inovāciju kopienu attīstīšana, savedot kopā izglītības iestādes, pētniecības institūtus, industriju un citas interesētās puses, lai veicinātu Uh, inovāciju, pētniecību, lai radītu jaunus produktus, risinājumus tirgumu, lai rastos jauni uzņēmumi, ir pareizais ceļš uz priekšu. Uzskatu, ka būtu svarīgi saprast, ka atsevišķām valstīm vajadzētu virzīties uz priekšu, lai būtu uh, šī tālāk attīstība, lai nebūtu tā, ka daži reģioni mēģina tikt līdzi citiem. Uh, Ja runa par konkurenci starp valstīm, uzskatu, ka ir svarīgi investēt eh, partnerībās starp valstīm. Eiropas Savienības spēja būt novatoriskai un veiksmīgi kapitalizēt mūsu inovācijas mūsdienās nav uh, tikai iespēja, tā ir vajadzība. EIT darbs būtu jāturpina, un kopumā es atbalstu izvēlēto virzienu. Uzskatu, ka revīzijas pakotne no komisijas puses nāk īstajā laikā. Es pati pārstāvu kultūras jomu un es atbalstu to, ka strateģisko inovāciju darba kārtībā tiek atzītas kultūras un radošās industrijas kā prioritāru jomu. To visu vajadzēja sākt 2021. gadā, bet es redzu, ka ir jūtama arī pretestība no vairākām dalībvalstīm padomē. Tās ir pret šādiem kiks. Tās nevēlas, lai viss tiktu uzsākts laicīgi, tas ir pēc diviem gadiem. Es arī vēlētos paust savas bāžas attiecībā uz geogrāfisko līdzsvaru. Es pati nāku no salīdzinoši nelielas valsts centrāla austruma Eiropā, un kolokācijas centri galvenokārt atrodas eh, ES 15 dalību valstīs. Es eh, gribētu runāt arī ar, ar reģionālo valstu sarakstu. Tātad Eiropas inovāciju scoreboardi, kur ir runa par eh, dažādām grupām. Tas nozīmē, ka šis atbilstošo uh, kandidātu saraksts ir pārāk plašs. Šeit nav runa tikai par Austrumu Eiropu un mazajām dalībvalstīm, tie runa arī ir par Spāniju, Portugālu, Itāliju un Grieķiju. Tas nozīmē, ka 40% no uh, pētniekiem un uh, novatoriskiem darbiniekiem nāk no šīm uh, atbilstīgajām valstīm. Perfektā scenārijā, protams, mēs varētu prasīt daudz lielāku budžetu institūtām. Uh, bet mums ir arī jāsaprot politiskā realitāte, un tāds pieticīgs palielinājums jau būtu atbalstāms. Es domāju, ka mums būtu jāsašaurina kritēja saraksts, iespējams to pielāgojot apvārš, apvāršņa kritēriju sarakstam. Es jūtos iedvesmot attiecībā uz institūta darbu un cerīgi skatos attiecībā uz tā nākotni. Uh, un kā ainu referente es ceru, ka mūsu sadarbība izvērsīsies konstruktīva. Lielas paldies! Es redzu, ka tagad ir ieradušies arī divi citi ēnu referenti. Tūlīt eh, prasīšu, vai viņi vēlas izteikties tagad, vai varbūt viņi nogaidīs, kamēr izteiksies pārējie. Jūs gribat uzreiz runāt? Labi. Ruisa Devesas kungs. Es, protams, nevēlējos iejaukties kārtībā. Georgu Liskungs, Jenbu kundze. Jenbu? Paldies. Man būtu trīs jautājumi. Kāda veida partnerības šeit ir paredzētas? Otrais, kā varētu izveidot KIK radošajām un kultūras eh, iniciatīvām, un tāpat arī kāda ir saistība starp EIT un jauno universitāšu iniciatīvu Erasmus ietveros. Paldies! Ruisa Devesas kungs, vai jūs tagad izteiksieties? Mēs runājam par uh, Eiropas eh, Tehnoloģiju institūtu. Jā, jo te bija arī citi jautājumi. Citi jautājumi, kas tieši šodien izskatīti. Paldies par uh, šo visaptvarošo stāstījumu. Es domāju, ka mums ir ļoti labi, ka ir uh, šāds kopīgs skats uz kultūru un radošajām nozarēm. Uh, kultūras un radošajam sektoram ir liels ieguldījums Eiropas ekonomikā, par to nav šaubu. Un ir skaidrs, ka pilsoņi arvien vairāk prasa, lai no investīcijām būtu lielāka vērtība un guvums. Bet mēs eh, principā atbalstam šo pieju un eh, šķiet, ka tas ir labs eh, ziņojums un paldies referentei. Mr. Georgulis, do you want to take? Georgulis kungs, vai jūs vēlaties izteikties ēnu referents? Nē. Tad man ir vēl. Sorry, Mrs. Ward, Julie. Vordas kundze. Paldies. Man ir liels prieks redzēt, ka radošās un uh, kultūras uh, nozares tiek eh, vairāk ņemtas eh, vērā, tā teikt, ievirzīts arī citās eh, sfērās. Es vienmēr esmu atgal, atbalstījusi tīm nevis tem. Mēs iegūstam arvien vairāk dažādas balvas, dažādās mākslas un radošajās kategorijās, tādējādi paplašinam savas robežas. Mēs runājam par inovācijām un uzņēmējdarbību šajā kontekstā, un es gribētu zināt, vai sociālā uzņēmēja darbība tiek pārunāta, jo uzņēmēja darbība kā tāda ir eh, tāds eh, īpašs modelis, bet sociālā uzņēmē darbība ar vienu šķiet ļoti pārprasta. Cilvēki bieži domā, ka tā ir eh, labdarība, viņi nedomā, ka tas ir uzņēmums. Es esmu vadījusi sociālu uzņēmumu, un tas ir uzņēmums. Un Tam ir jādarbojas pēc biznesa principiem, lai tas būtu ilgspējīgs un darboties spējīgs, bet šajā gadījumā nedzirdu. Komisija īpaši par to izsakamies, un man liekas, ka te ir daudz pārpratumu. Šī mums būtu laba iespēja informēt par eh, sociālo uzņēmējdarbību kā biznesa modeli, kas ir īpaši svarīgs un eh, nozīmīgs cilvēkiem, kas eh, strādā kultūras un radošajās nozerēs. Selber auch Es paldies, man pašai arī būtu pāris komentāru. Tātad, ja runa par uh, radošo industriju, KIK, mums vajadzētu skaidri norādīt, ka radošā nozara ir atbildīga par 4% no IKP, tie runa arī par ļoti daudziem miljoniem darba vietu. Šī ir ļoti svarīga nozara arī ekonomiskā ziņā. Tāpat arī mums ir jāpaskatās uz šo radošo nozari. Te ir runa par jaunām tehnoloģijām, te tas vienmēr ir bijis dzinošais spēks. Ir vairākas lietas, kas pēc tam ir atradušas pielietojumu arī citās sfērās. Un uh, Eh, tieši radošās industrijas ir devušas šo eh, galveno virzītāju spēku. Tas attiecas, piemēram, arī uz filmu industriju, uz mūzikas nozari. Šeit eh, ir izvirzītas daudzas jaunas tehnoloģijas, un tās ir arī nokļuvušas tirgū pirms pārējās nozares ir sākušas šīs tehnoloģijas izmantot. Tieši tāpēc tas ir ārkārtīgi svarīgi jo īpaši, ja mēs šeit runājam par Eiropas tehnoloģiju institūtu. Mums vajadzētu tam dot tādu spēcīgāku stimulu, tā skaitā arī finansiālu stimulu, jo tas var nākt par labu arī citām nozarēm. Šeit vēlreiz atbalstīšu Kristiāna Ēlera teikto. Mums vajadzētu nodrošināt tam visam adekvātu finansējumu. Visām politiskajām grupām vajadzētu mēģināt izdarīt spiedienus dalībvalstīm. valstīm Šeit, protams, ir jārunā arī par šo vidējā termiņa finansējumu plānu, arī par daudzgadu finanšu schēmu. Tieši izglītības un radošās Eiropas apvāršņa 2020 un EIT jomās ir uh, izdarīti vislielākie ietaupījumi, protams, atceroties arī par Brexitu. Un uh, Protams, tas tiek darīts, lai mēģinātu aizpildīt šo caurumu, kas budžetā parādīsies Brexita dēļ. Lūdzu, kolēģi, visās politiskajās grupās mēģiniet izdarīt spiedienu uz komisiju tā, lai radošās industrijas netiktu atstātas novārtā. Neredzu, ka vēl kāds vēlētos izteikties, vai kādam ir kādi jautājumi. Nē, došu vārdu Hofmanis kundzei noslēgumam. Tik, uh, Paldies par jūsu ļoti atbalstošiem un konstruktīviem komentāriem, jautājumiem. Varbūt sākšu ar radošo nozaru KIK. Paldies par jūsu atbalstu. Mēs tik tiešām uzskatām, kā jūs arī jau to teicāt priekšsēdētāji, ka tām nozarēm ir milzīga nozara lai inovācijas ienestu tirgū. No otras puses, neskatoties uz uh, šo lielo potenciālu, pastāv daudzas barjeras, kas vēl ir jāpārvar - tirgus fragmentācija un citas. Tāpat arī jādomā te par vietējām uh, ekosistēmām un apstākļiem, bet mēs domājam, ka inovatori un uh, biznesa veidotāji, viņiem joprojām pietrūkst uzņēmēji, darbības iemaņas, un viņi būtu pelnījuši tālāku atbalstu šo inovācijas eh, sistēmu ietvaros. Eh, šobrīd nav eh, cits partnerības priekšlikums, kas tieši to, uz to būtu vērsts. Par izglītību. Mēs uzskatām, ka šim trīsstūra punktam ir jābūt, malā jābūt ļoti spēcīgai tā, lai pārējās divas trīsstūra malas varētu būt spēcīgas. Uh, izglītība līdz šim nav izmantojusi savu pilnu potenciālu. Protams, mēs neiejauksimies izglītības sistēmu organizācijā, tā ka te mēs pilnībā pieturamies pie subsidiaritātes principa, bet tas, ko mēs vēlamies, ir tas, kas tiek sniegts augstākās izglītības iestādēm, kas nozīmē, ka KIK zināšana un inovācija kopienām ir jāatveras jauniem partneriem tieši augstākās izglītības jomā, un tas ir ļoti svarīgs sasniedzamais mērķis. Par budžetu mēs domājam, ka tādai līdzsvarotai budžeta daļai vajadzētu būt paredzētai tām bet eh, es te konkrētāk neizteikšos, tas varētu būt pārakri. Tāpat arī attiecībā uz eh, pārskatīšanu mēs esam ļoti atvērti tālākām diskusijām. Es jau centos skaidrot, kāpēc komisija ir ierosinājusi eh, šo likumdošanas formu, bet kad parlaments būs pieņēmis savu ziņojumu, tad komisija, protams, detalizētāk apskatīs grozījumus par finanšu ilgtspējību. Mums tas ir ārkārtīgi būtisks princips. Princips jau bija uh, regulā no sākuma, bet mēs to padarām skaidrāku, jo mēs nedomājam, ka doma šeit ir finansēt uh, kiks eh, mūžīgi. Doma ir uh, palīdzēt tiem uh, attīstīties un rast uh, citus finansējuma avotus gadu gaitā. Tāpat mēs nevēlamies, lai kiks uh, tiktu atrauti no mūsu Eiropas iniciatīvām pēc šī 15 gadu perioda. Tāpēc esam arī ierosinājuši veidus, kā saglabāt šo saikni un iespējas arī Mm, šiem kiks piedalīties eh, tādos konkurētspējīgos eh, konkursos. Tas saistās arī ar iespēju veidot jaunus kiks, tātad budžets eh, paliks tas pats. Tātad, ja mēs esam pietiekami ambiciozi, veidojot jaunus kiks, un ja mēs norādam, ka uh, jāparedz arī otrais posms tālāk apvāršņa ietvaros, tad, protams, mums būs nepieciešama pilnīga uh, pirmās paudzes kiks uh, finansiāla ilgtspējība. Un tieši tāpēc mēs esam arī ierosinājuši jaunajā pakotnē līdzfinansējuma samazināšanu kiks eh, finansējumam, lai tos tā, nu, vairāk stimulētu uh, meklēt eh, finansiāli ilgspējīgi, tiem visiem ir dažādi modeļi, bet eh, tas, manuprāt, ir tāds būtisks eh, skaidrojums mūsu priekšlikumā par reģionālo dimensiju, kas ir ļoti svarīga. Mēs pilnībā piekrītam, ka EIT ir jāpalielina šīs geogrāfiskais tvērums un sadalījums, nedrīkst tikai koncentrēties dažās valstīs. Tāpēc esam ierosinājuši, ka Nu, šī schēma kļūst uh, obligāta. Jūs zinat, ka EIT ir sākotnējā inovāciju schēma kopš 2014. gada. Mēs gribam to stiprināt, gribam to padarīt obligātu, kā kiks ilgtermiņa stratēģijas uh, sastāvdaļu. Tāpat mēs ierosinam arī, ka vismaz 250 uh, miljoni tiks marķēti šīm darbībām programmas darbības laikā papildus 20% eh, budžetam, kas ir paredzēts jaunām izglītības eh, darbībām. Tātad tas aiziet arī augstākām izglītības iestādēm un eh, palīdzētu inovācijām. Par industriāliem partneriem nozaru partneriem, ko Kiks uh, ietver. Es domāju, ka te vajadzētu būt dažādie, dažādiem, teiksim, uzņēmumi, mazie vidēji uzņēmumi no dažādiem sektoriem. Tālāk runājot par uh, saikni ar Eiropas universitātēm. EIT Kiks kopiena jau ir uh, izstrādājusi savu zināšanu bāzi tādās jomās, kas ir tuvas arī uh, Eiropas uh, universitātēm, kā digitālās tehnoloģijas un citas. Un mēs domājam, ka tas e, būs ļoti papildinoši Eiropas universitāšu iniciatīvai. Par e, sociālo uzņēmē darbību, jā, tik tiešām mūsu priekšlikums uh, uh, iekļauj arī sociālās inovācijas, runājot par uh, kultūru un radošu industriju kiks. Un visbeidzot par Brexitu. regulējums paredz, ka divas trešdaļas KIKS partneru ir jābūt no Eiropas Savienības dalību valstīm. Tātad, eh, principā, neviens no KIKS nekļūs eh, atbalst netiesīgs šo kritēriju dēļ, bet, ja apvienotā karaliste izstāsies bez eh, izstāšanās vienošanās, tāda apvienotās karalistes partneri var turpināt piedalīties eh, KIK eh, darbībās, bet viņi vairs nebūs eh, atbalstiesīgi finansējumam. Tātad viņi varētu būt KIK partneri uz pašfinansējuma pamata, ja divas trešdaļas tātad šī proporcija tiek saglabāta kā noteikts. Paldies, un tad es gribētu noslēgt eh, sanāksmes atklāto publisko daļu. Paldies par jūsu klātbūtni, mums veltīto laiku. Paldies kolēģiem par šo diskusiju, par eh, darba kārtības jautājumu un visus, eh, kas nav atļauti piedalīties slēgtā komitejas sēdē, lūdzu, tad tos atstāt zāli. Also bitte alle die, die nicht zum Parlament gehören. Lūdzu, visi, kas nav no parlamenta, tūlīt ejiet ārā no zāles, lai mēs varētu turpināt darbu. Abgeordnete, assistenten un advisor können natürlich hier. Deputāti, palīgi, konsultanti, protams, var palikt, bet visi pārējie lūdzu ārā.